pāru 2017. gadam daļējām mazajām plenārsēdēm. 10. septembrī šogad priekšādātā konferences pieņem priekšlikumu par kalendāru mazajām sesijām šim gadam. Attiecīgie datumi būs pieejami plenārsēžu mājaslapā eh, un iekļaut arī šīs dienas sanāksmes protokolā. Priekšlikums grozījuma iesniegšanai ir 6. oktobris 2012 un balsojums notiks trešdien 7. oktobrī 12.30. Priekšādātājs notiecīgajām polijas varas iestādēm ir saņēmis lūgumu par parlamentārās imunitātes atcelšanu Česlavam Siekerski. Ņemot